Tostarp arī runāsim par masu kapiem taizemē. Un tagad iesākumā došu vārdu rezolūciju sagatavotājiem. Pirmais no runātājiem būs Korālkungs, lūdzu. Sī, grazie, prezidente. Priekšādā tā paldies. Rohingu tauta ir visvajātākā minoritāte visā pasaulē. Balstis, kas atrodas viņiem apkārt, visi būt, visas būtu daudz laimīgāks, ja viņi vienkārši izputētu no zemes virs. Budism, budistim Janmā un Taizemē zemē ir piedzīvojuši ļoti līdzīgas e, ainas, tā kā to redzam arī vidusjūrā. Šie cilvēki cenšas e, ar laivām tikt pāri uz taizem, tur viņi tiek pakļauti mocībām, dienvidu džungļainajās teritorijās, viņi tiek spīdzināti. Uh, pie robežas eh, teritorijā, pie robežas ar Malaiziju, viņi ir bēgļi. Nu, mēs vēlamies nosodīt spēcīgu signālu caur tādu valsti kā Taizemi un Mjanmu lai panāktu kaut kādu veidu atti, izmaiņu šai kopējā domu gājienā un valsts politikā attiecībā uz šo minoritāti. Paldies! Nākamā runātāja Barbara Lohbīler, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, Taizemes dienvidos atrodas daudzas uh, no, slepenas nometnes, kur ir ieslodzīti rohingu bēgļi, pret viņiem izturas cietsirdīgi un cenšas no ģimenēm izspiest izpirkuma maksu. Ir atklāti vairāk nekā 30 masu kapi. Taizemes uh, uh Uh, valdībai ir uh, stingrāk jākontrolē situācija, jāvēršās pret cilvēku kontrabandistiem. Uh, un šie bēgļi vēlas doties uz, mm, uz un bēgot no Mjanmas. Uh, uh, un Malaizija un Indonēzija šajos bēgļu laivas ir pagriezuši atpakaļ. Un tiešām ir abrīnojami, ka uh, Indonēzijas uh, zvejnieki paši pēc savas iniciatīvas glāba šos bēgļus, un uh, tagad uh, tiek uh, aicināta ma uh, Malaizijas un uh, Indonēzijas valdība piešķirt šiem bēgļiem uh, pa, patvērumu un taizemes valdībai ir jācīnās pret šiem uh, cilvēku kontrabandistiem. Eh, Mjānmā, Virmā, Rohingi ir izmisuma pilni uh, Eh, viņiem, eh, viņiem ir jāprasa piešķirta pilsonība šai valstī un jāpārtrauc viņu vajāšana un diskriminācija. Paldies! Tagad vārds Harāncovs kundzei priekšsēdētāji, migrācijas problēma vidusjūrā nav risināma izolēti. Rohingu bēgļu krīze mums par to atgādina. Mums ir jāīsteno visaptveroša pieeja globālai migrācijas problēmai. Vīrieši, sievietes, bērni bēg no Uh, vajāšanas Birmā, no vardarbības un no nabadzības Bangladešā, un viņi iet bojā bēgļu nometnēs. Tūlīt ir jāatvieglo ruhingu ciešanas, ir jāsniedz viņiem pagaidu aizsardzība tuvējās valstīs. Šīs uh, pagaidu aizsardzības nodrošināšana neatrisinās ilgtermiņā uh, migrācijas problēmas ne Malakas līcī, ne Vidusjūrā. Vispirms mums ir jālikvidē šie kontrabandistu grupējumi, kas izmanto cilvēku ciešanas un izmisumu Lai pilnībā atrisinātu migrācijas problēmu, mums ir jāsadarbojas ar valstīm, prasot, lai tās nodrošina savu valstu pilsoņu drošību un labklājību. Un uh, Mjanmai um, ir jāatzīst rohingi kā pilntiesīgi savas valsts pilsoņi. Tagad vārds Čārlzam Tanakam priekšsēdētāja kungs pēdējo nedēļu laikā Eiropā ir bijušas aktīvas debatas par mūsu pašu izaicinājumu vidusjūrā saistībā ar bēgļiem, kuri dodas prom no uh, vajāšanas un ekonomiskā posta uh, Āfrikā. Tagad musulmaņu minoritāte Birmā arī uh, uh, liek izsakot līdzīgu uh, Eh, struktūru. Eh, šiem cilvēkiem eh, tiek piešķirts tagad pagaidu patvērums Un Gambijas prezidents nu pat ir paziņojis, ka visiem rohingu bēgļiem pie, piešķirs uh, politisko patvērumu. Mums ir jādomā par to, kā novērst to, ka cilvēku uzņēmas tādu risku, lai bēgtu no vajāšanas. Situācija rohingiem Birmā jau ir zināma sen un ir daudz vairāk jādara, lai to atrisināt. Tagad Ansans Lučī partija ir nākus klajā ar paziņojumu pieprasot pārtraukt diskrimināciju migrāciju un pilsonības nepiešķiršanu pārtraukt. Mums ir jā izdara spiediens uz Birmu, jo tā vēlas atvērt savu piekļuvu Eiropas Savienības tirgumu un īstenot sadarbību. Paldies. Tagad vārds Marijai Kristīnai Veržjā. Paldies. Eh, šajā pēdējo nedēļu laikā atklātie masu kapita aizemē ir parādījuši, cik eh, šaušalīgi ir bēgļu eh, apstākļi tā aizemē. Ir tūkstošiem cilvēku tiek iedzīti jūrā šo grupējumu darbības rezultātā. Tās ir sievietes, bērni, vīrieši un kopš uh, Vietnamas kara laika nav piedzīvots tāda bēgļu plūsma šajā reģionā. Indonēzijas un uh, Mailāzijas krastiem ir, ir uh, devušies tūkstošiem bēgļu, uh, liels skaits ir gājis uh, bojā jūrā. Uh, un uh, ir piešķirti ļoti nelieli finanšu līdzekļi šīm bēgļu nometnēm Taizeme. Rohingi tiek vajāti uh, Birmā, kas ir viņu uh, zeme, un arī taju, tur, kur viņi meklē patvērumu, viņi saskaras ar ļoti uh, sliktiem apstākļiem. Paldies, tagad vārds Lenārs kungam. Paldies priekšsēdētāji. Mēs esam uh, šokēti par uh, to, ka ir atklāta aizemes džungļos masu kapi. Šie bēgļi ir nogalināti vai vienkārši uh, gājuši bojā mm, no slimībām vai miruši badā. Ir tiešām jāpieprasa, lai notiktu atbilstoši izmeklēšana par šiem masu kapiem. Tāpat laikā ir jārod saprātīgi risinājumi humanitārai krīzē jūrā, kur tūkstošiem bēgļu ir uh, nokļuvuši ļoti bīstamos apstākļos. Uh, Indonēzijas un Malaizijas apņemšanās uh, uzņemt šos bēgļus ir apsveicama, bet arī visām citām reģiona valstīm ir jāuzņemas savas uh, Uh, jāuzņemas savas atbildības daļa vai vismaz jāpiedalās māja ASEAN samitā. Tāpat ir jāpieprasa, lai tiktu Birmā, Mjanmā pārtraukta rohingu vajāšana un diskriminācija. Valsts valdībai ir jādara viss, lai visu uh, valsts teritorijā esošo cilvēku pamatiesības tiktu ievērotas. Paldies! Tagad uh, Vaidenholzer kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Rohingu liktenis ir ļoti traģiska uh, nodaļa mūsdienu vēsturē. Šie iedzīvotāju grupa tiek vajāta, viņi ir pelnījuši mūsu uzmanību un atbalstu. Ja tas mums Uh, neizdosies, tas radīs nopietnas problēmas reģionā. Mums ir jāiestājas par demokratizācijas procesu uh, Mjanmā. Un tā kā mēs Eiropā apliecinām savu humānismu uzņemot bēgļus, tāpat ir jārīkojas arī uh, šā reģiona valstīm. Un uh, Eh, tieši šā eh, reģiona valstīm ir jārod risinājumi, kā palīdzēt rohingiem. Un arī Eiropas eh, Savienībai mūsu esošā programma ietvaros ir jādod savs ieguldījums, un mēs varam darīt arī kaut ko attiecībās ar Bangladešu. Paldies tagad politisko grupu pārstāvjiem. Vārds vispirms Eiropas Tautas partijas grupas vārdā uzstāsies de deputāts Šogors. Paldies. Uh, vidusjūras uh, migrantu krīze. Uh, līdzīgas iezīmes ir konstatējamas arī Mjanmā, Mjanmas krīzē kāpēc eh, bēgļi ir glābti, eh, tie bija pavadījuši 21 dienu jūrā, viņi bēg no vardarbības, vajāšanas, šie cilvēki ir cilvēku tirzniecības upuri un tā aizemē atklātie uh, masu kapi ir uh, ļoti uh, šaušalīga liecība par to, kas notiek. Bet arī Eiropas Savienība nedrīkst ignorēt starptautisko tiesību normu pārkāpumus. ASEAN uh, ir jāpieprasa, lai Mjānma piešķirtu pilsonību šiem uh, iedzīvotājiem un tāpat ir aktīvi jāvēršas pret cilvēku ties, uh, tirsgotāju grupējumiem reģionā. Paldies! Socialistu un demokrātu. Paldies, un tagad no sociāldemokrātiem deputāts Marks Tarabēla uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Ja Eiropa saskāras ar migrantu krīzi, kā tas tika norādīts, tad mums tomēr jāpievēršās arī Dienvidu Austrumāzijas valstīm, kas saskars ar līdzīgu situāciju. Es pārstāvu delegā, ASEAN delegāciju un mans pienākums ir runāt par rohingu minoritāti, kura tiek uzskatīta par pasaulē visvajātāko tā dzīvo Birmā, bet tie, viņi ir apatrīdi, jo Birma viņiem liedz pilsonību. Saskaroties ar Birmā sošo situāciju, viņi bēg masveidā uz Malaiziju, uz Taizemi. zemi cilvēki kontrabandisti, viņiem sola labāku nākotni, kura tāda neizrādās. E, dažkārt viņi nonāk vēl sliktākos apstākļos, un tai zemē atrastie masu kapi mums apliecina situācijas nopietnību meklējot labāku nākotni, viņi nereti dodas nāvē. Rohingiem pienākās tādas pašas tiesības kā pāriem Birmas iedzīvotājiem, un ir jāapsveic Malaizijas un Indonēzijas eh, lēmumi pārtraukt kuģu nepieņemšanu, izraidīšanu atpakaļ, un arī pārējām reģiona valstīm ir jārīkojas līdzīgi, lai atjaunot solidaritāti reģionā. Paldies, un nākošais runātājs no ECR grupas Amjāts Bašīrs. Iesākumā vēlos pateikties kolēģiem no visām politiskajām grupām par viņu atbalstu eh, Rohingu bēgļiem un pievēršot viņiem vajadzīgo uzmanību. Ir jāpiesauc to valstu atbildības, eh, kuras ir gan tieši, gan netieši atbildīgas par esošo situāciju. Birmas cilvēks eh, tiesības situācija ir satraucoša. Ir jāveic ehm, nopietnas darbības, līdz Birmā tiek pieņemta likumdošana, kas palīdz šo valstu uh, iedzīvotājiem atbrīvoties no viduslaiku likumiem un ievies 21. gadsimta likumus. Ir jābūt sapratē par to, ka mēs esam morāli atbildīgi par cilvēku dzīvību glābšanu. Pirmas kaimiņu valstis nedrīkst izvairīties no savu starptautisko un jūras tiesību pienākumu ievērošanas glābjot rohingu e, bēgļus. Paldies! Nākošais runātājs Alde grupas vārdā Žerārs Deprē uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Tie, kur ir redzējuši reportāžas par rohingu likteni Birmā, dzīvi sadedz, sadedzināta cilvēki, eh, galvas nociešanas gadījumi un citi gadījumi apzināsies, ka, cik situācija ir nopietna. Tie, kas ir to redzējušie, arī zina, ka pirmie atbildīgie par šo eh, dzīvotāju moku ceļiem ir Birma. Birmai ir jā ievēro starptautiskā uh, likumdošana, starptautiskās konvencijas ir jāpārtrauc humāno organizāciju piekļuvas bloķēšana rohingu apmetnēm un uh, komisāra kungs, ja jūs vēlties man sadzirdēt vēl, uh, tas ir jautājums, kad uh, mēs, kad komisāra kungs, vai es drīkst jums uzdot jautājumu? pār Rohingiem. 2012. gadā mēs nolēmām iekļaut birmu vispārīgo preferenču sistēmā, kas dotu tai iespēju eksportēt eh, savus ražojumus bez muitas nodevām uz Eiropas Savienību, izņemot munīciju un ieročus. Un, ja birma tik regulāri turpina pārkāpt cilvēktiesības, vai komisija ir kāds nodoms pārskatīt šo iekļaušanu eh, preferenču sistēmā? Paldies! Nākošais runātājs eh, zaļo grupas vārdā Džīna Lamberta. Paldies priekšsēdētāju. Es esmu apmeklējusi vairākas rohinga apmetnes Bangladešā, kur uh, Eh, cilvēki ir pakļauti sarežģīta eksistencē jau pāris desmit gadus. Eh, Birmā mēs varam runāt par etnisko tīrīšanu, kur paudžu ilgumā rohingi tiek manipulēti no valdības puses, lai nodrošinātu eh, valdībai ērtākas vēlēšanas, kad tas ir izdevīgi, un tad, kad tas atkal vairs nav izdevīgi tad rohingiem tiek eh, nodrošināta savādāka situācija. Rohingiem ir bijuši upuri valsts eh, līmeņu vardarbībai, reliģiskai vardarbībai. Nav brīnums, ka daudzi no viņiem ir bēguši pāri robežām. Jau tika norādīts, ka problēmas avots ir meklējams Birmā, kur pat nav uzņemta atpakaļ 2 līdz 300 cilvēki, kas tika atzīti kā viņu e, pilsoņi no Bangladešas nometnēm. Es pievienoju savu un savas grupas balsi tiem, kuri saka, ka mums ir jādara vairāk ar Birmas valdību, lai tā īstenotu atbildību, ko ir uzņēmusies, un lai tā piešķirtu pilsonību e, šiem vajātajiem tik ilgi cilvēkiem. Paldies! Nākošais runātājs ir Pospiešils uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Uzskatu, ka Mēs piekritīsim visi tam, ka Eiropas parlamentam ir pienākums nosodīt vardarbību pret rohingiem. Tomēr mēs nedrīkstam to darīt tikai formāli. Pievienojos tiem, kuri saka, ka ja Birman nemainīs savu politiku, tad tas atsauksies uz mūsu savstarpējām attiecībām, taiskaitā ekonomiski jo Birma ir vainojama pie šīs situācijas, ir grūti saprast, kā Rohingiem ir atņemta pilsonība tie cilvēki, kas dzīvojuši šajā valstī gadu simtu garumā, un tagad viņi izrādās bez pilsonības. I, tāpat Indonēzija, Malaizija neizmeklē, ne, neievēro startautiskos uh, likumus, neizmeklē notiekošos uh, noziegumus. Tam visam, tas viss ir ar ietekmi uz esošo situāciju. Paldies! Nākošais runātājs uh, eh, Gofredo Bettīnī. Paldies, priekšsēdētāji! Rezolūcija ir runa par no Birmas izraidītiem rohingiem. Uh, kas tiek atraidīti visā pārējā reģionā. Tai zemē ir jāuzlabo savas uzņemšanas iespējas. Eiropas Savienībai ir jāatgādina šīm tālajām zemēm viņu atbildība, bet Eiropas Savienībai būs lielāka balss būtu lielāka balss, ja līdzīgi traģiski notikumi nenorisinātos e, Eiropas pievārtē vidusjūrā. Eiropas valstis, e, runājot par imigrantu kvotām, vai tās ir gatavas parādīt e, savus iespējas uzņemt? Paldies! Nākošais runātājs Dans Prēda. Paldies, priekšsēdētāji! Rohingu situācija Turcijā ir humāna katastrofa, tūkstošiem migrantu atrodas cilvēku kontrabandistu rokās jau nedēļām ilgi. Šeit mēs varam vilkt paralēles ar bēgļu krīzi, ar kuru mēs saskaramies vidusjūras reģionā. Un vai tas notiek Dienvidaustrumāzijā vai vidusjūrā, vienīgais risinājums ir reģionāls ir jāmudina reģiona valstis piedalīties nākošajā nedēļā Bankokas konferencē, lai panāktu integrētu solidaritātes mehānismu. Es domāju, ka ir jārisina problēma nevis tā jāpārsūta citiem, kā to dara Birma. Ir jādomā par humānas palīdzības sniegšanas jautājumu, jāmeklē ilgtaisīgs risinājums, kas ir pilsoņu tiesību piešķiršana rohingiem. Es biju piedāvājis nepārcelt steidzamības jautājumus uz rīta sēdi, jo pēcpusdienās nesot pietiekam daudz cilvēku. Pierādījums ir tam, ka cilvēku šodien ir klāt visai maz, un mēs varam pārcelt atpakaļ sēdi uz pēcpusdienu. Paldies! Turpina priekšsēdētājs, jūsu komentāru darīšu zināmu parlamenta birojam. Un tagad mēs pārējām pie brīvā mikrofona procedūras. Marijāna Pētīra. Lijepo, gospodine predsjedniče u posljednje tri godine više od. paldies priekšsēdētāji mm, vairāk nekā uh, simtu 50 tūkstoši rohingu pēdējo gadu laikā ir devušies prom no Mjanmas uh, laivās un pēdējo dienu uh, laikā mēs konstatējam, ka jūrā ir daudz bojā gājušie. Indonēzijas un Malaizijas valdības uh, neļāva piestāt krastā šīm laivām. Uh, Un uh, šī uh, situācija um, Birmā ir jāmaina, jāpārtrauc varoša uh, cilvēktiesību pārkāpuma un iz, uh, vajāšana. Un arī Malaizijai ir jāizmeklē noziegumi. Tagad vārds uh, Funculīts kungam. Paldies priekšādātā. <clears throat> Dāmas un kungi. Mēs visi zinām, ka Rohingi patiešām ir viena no visvajātākajām tautām pasaulē. Viņus joprojām kontrabandas ceļos ved uz citām valstīm, uz taizem, to izmanto kontrabandisti. Viņi viņus tur gūstā vienkārši necilvēcīgos apstākļos, džungļos, nometnēs, viņus tur spīdzina, nobadina un pēc tam piekaut līdz nāvei. Mums ir jāsadarbojas ar šīm valstīm, lai pieliktu punktu šāda veida zvērībām. Un nedrīkst šādi pieļaut tik nopietni pārkāpt cilvēku tiesības. Un tāpēc es gribētu mudināt Mjānmu piešķirt šiem rohingiem pilsonību, atzīt viņus par normālu minoritātu un piedāvāt līdztiesīgu pieeju pakļu, pakalpojumiem. Turklāt es uzskatu, ka ir pilnīgi nepieņemam, ka šie bēgļi pēc tam tiek iegrūsti jūrā, kur viņi noslīgs. Tas ir pretēji jebkurām starptautiskajām tiesībām un cilvēktiesību principiem, un tas jāņem vērā arī nākamajās sarunās ar Taivānu, Indonēziju un Malaiziju. Paldies! Lielas paldies, saka priekšsādātājs. Tālāk Marijas kungs. Priekšsādātāji. Masu kapu atklāšana Taivānā liecina par to, ka rehingu bēgļi tiešām ir atkal slaktēti un tas ir izraisījis, um, izraisījis milzīgu sašutumu. Un ir, konst, ir pilnīgi atklāts šādas cietumnieku nometnes. Uh, apmetnes, drausmīgi apstākļi ar šiem bēgļiem. Un budistu režīms viņus vajā Janmā. Cilvēki zaudē dzīvības viens pēc otra, burtiski reliģiski apsvērumu pēc atkal. Līdzīgs piemērs esam redzējuši daudz kur citur. Uh, Bet tā, šāda veida rīcība taču nav nekas reliģisks, tā ir, ekonomi, tas ir, ekon, tā ir ekonomiska apspiešana. Un jāpieliek punkts, es domāju, sarunām ar Taizem, ja tā šādi izturs. Ja viņi neveiks nekādus pasākumus cilvēku kontrabandas apturēšanai, nedrīkst. Nedrīkstam piedzīvot jaunu Lampedūzu Dienvidaustrumāzijā. Paldies, Jakovčič kungs, tālāk, lūdzu. Priekšādētāji pateicos. Komisāra kungs. Eiropai jāturpina īstenot ļoti skaidru politiku attiecībā uz Āzijas valstīm, un šajā gadījumā, kad runājam par rohingiem un viņu briesmīgo likteni, tad runājam par tūkstošiem cilvēku. Šie masu kapi liecina par ne, ne, neaptveramām zvērīb, zvērībām. Un faktiski Te runa ir par etnisku tīrīšanu. Es esmu pārliecināta, ka Eiropas nodomi, protams, ir ļoti labi, un arī nodomi labi ir Indonēzijam un citām Āzijas valstīm, bet ir, eh, nu, jāsaka, arī tādi centieni, ko mēs nedrīkstam pieņemt. Nu, piemēram, Jānmas un Taizemes gājieni. Mums šīm valstīm ir skaidri un gaiši jāpasaka, uh, ka mēs esam jūsu pusē, mēs esam jūsu draugi, bet jums ir jādara tas, kas patiešām ir pareizi. Un vismaz jānodrošina cilvēku cieņa pret šiem cilvēkiem. Paldies tālāk, Kostālo kungs. Priekšādētāji pateicos. Šķiet vienkārši neticami cik drausmīgām ciešanām tiek pakļauta rohingu tauta. Tā tiešām ir visvajātākā minoritāte pasaulē. Kopš 1992. gada likuma pieņemšanas Mjānmā viņi nevar saņemt pilsonību, viņi nevar ceļot bez oficiālām atļaujām, viņiem nevar piederēt zeme šai valstī, un viņiem nedrīkst būt vairāk kā diviem, par diviem bērniem ģimenē. Nu, tas ir pilnīgi skaidrs pamattiesību pārkāpums, un tas tā arī ir jāpasaka. Katram cilvēkam pienāks šīs pamattiesības Nu, un tagad šiem rohingiem ir jābēg pāri robežām uz kaimiņu valstīm. Un kas notiek tur? Tur viņus eksploatē, būtiski par vergiem padara, liek viņiem strādāt gan pieaugušajiem, gan bērniem, tur nožēlojamos apstākļos. Un varam vilkt vēsturiskas paralēlas ar koncentrācijas nometnēm tepat Eiropā. Mums ir jānoskūta skaidra vēsts Mjanmai, un tai jābūt patiešām ļoti skaidrai nedrīkst būt tā, ka uh, rasu naida dēļ šiem cilvēkiem tiek liekta pilsonība un tiek pilnībā ignorēts viņu cilvēktiesības. Ja mēs neizteiksimies skaidri un gaiši par visiem šīm lietām, tad tādā gadījumā uh, nu, šie cilvēki nekad neatrisinās situāciju. Nedrīkstam šeit, mums ir jāliec viņiem uh, eh, tirniecības preferenču sistēma. Paldies! Tālāk Eiropas komisijas vārdā došu vārdu Stilienīdis kungam. Priekšsādātāji, godātie kolēģi, nav ne mazākās, mazāko šaubu, ka rohingu bēgļu sūrais liktenis tiešām sāp mums visiem. Eiropas Savienība ar milzīgām bažām seko līdzi e, šai humānajai krīzei, kas attīstās un kas skar tūkstošus rohingu uh, un citus bēgļus, kas tiek nodo, kas krīt par upuru cilvēku kontrabandai un Adamana jūrā noslīkst, iet bojā, un situācijā pilnīgi noteikti prasa steidzamu tūlītēju darbību. Te jārīkojas visām valstīm, kas ir šajā reģionā, un tam jārīkojas saskaņā ar starptautiskajām tiesībām un starptautiskajiem cilvēktiesību standartiem. Prioritāte ir dzīvību glābšana un nedrīkst apdraudēt vēl vairāk cilvēku dzīvības. Un tāpēc es atzinīgi vērtēju ārlietu ministru sanāksmes tikšanās rezultātus. Indonēzija, Malaizija eh, un Taizemes pārstāvi tikās, un viņi atzina, cik ārkārtīgi ļoti, eh, cik ārkārtīgi sarežģīti ir humanā situācija, un viņi pauda saistības vismaz piedāvā tādu pagaidu patvērumu tām, tie, tām personām, kas joprojām vēl ir jūrā. Mēs arī saprotam, ka notiks tālākas reģionālas konferences Taizemē. 29. maijā viena tāda paredzēta, un tajā tiks runāts par šo krīzi. Jo krīzes atrisināšanai ir vajadzīga reģionāla rīcība, ir jā, jāvēršas pret šo noziedzību, kas iet pāri robežām. Šie cilvēku kontrabandas tīkli ir jāizjauc un jāvēršas arī pret problēmas pašu sakni. Eiropa, Eiropas Savienība aicina ASEAN spēlēt noteiktu lomu šī jautājuma risināšanā. Nu, protams, ka viens no cāloņiem visai šai traģēdijai ir tas status, kāds ir rohingiem, rohingu minoritātēm Janmā. Un eh, arī jāņem vērā, ka tas reģions, no kur šie rohingi ceļas, ir ļoti neattīstīts, un šī situācija ir jārisina. Tas Mjanmas valdībai patiešām ir jādara jo tikai uzlabojot vispārējo cilvēktiesību situāciju šai valstī, to starp arī eh, piedāvājot viņiem šiem rohingiem normālu statusu, var pielikt punktu šim eh, burtiski eh, rohingu vilnim, kas plūst prom no Mjānmas. Un pēdējos mēnešos šī plūsma ir pieaugusi dramatiski. Eiras, Eiropas Savienība vienmēr bijusi avangardā aicinot rast visaptvarošu risinājumu Rohingu jautājumam. Mēs eh, esam vienmēr šo jautājumu pieminējuši dialogos ar Mjānmu, tostarp arī augsta līmeņa tikšanās reizēs, eh, iesaistot tur dialogu par cilvēktiesībām. Mēs turpināsim iesniegt rezolūcijas par cilvēktiesību situāciju Mjanmā, eh, ANO ģenerālajā asamblējā un arī ANO cilvēktiesību padomē, pavisam skaidri fokusējoties uz šo situāciju konkrētajā štatā, jeb apgabalā, no kuras nāk rohingi. Eiropas Savienība turklāt arī ir mm, vislielākajā apjomā piedāvā attīstības palīdzību, un attīstības sadarbībai, protams, jānāk par labu arī šim rohingu apgabalam. Uh, Tāpat tam jānāk par labu tiem apgabaliem, piemēram, Bangladešā, kas uzņem rohingu bēgļus. Mēs mudinām valstis šai reģionā kopīgiem spēkiem um, vērsties pret šo sērgu, kas ir cilvēku kontrabanda. Tas tiešām ir ārkārtīgi traģiski, kad dzirdam par šiem masu kapiem taizemes dienvidos un kad dzirdam cik milzīgos apjomos cilvēki e, krituši par upuru cilvēku tirzniecībai, viņi tiek turēti būros, e, eksploatāti. Nu, nedrīkst būt tā, ka cilvēciskas būtnes tiek reducētas uz precēm, ko var pirkt un pārdot. Eiropas Savienība vienmēr konsekventi ir aicinājusi taizemi cīnīties pret cilvēku kontrabandu. Tostarp arī pret piespiedu darbu, e, piemēram, uz, uz zvejas kuģiem Un, protams, tāpat arī Eiropas Savienība ir gatava eh, palīdzēt valstīm, kas vēlas vērsties pret šāda veida pārkāpumiem. Un liels paldies par šīm debatēm. Un paldies par šo spēcīgo rezolūciju. Tiešām paldies. Paldies arī par visiem jūsu komentāriem. Esmu tos atzīmējis. Pavisam drīz šo jautājumu apspriedīšu ar vicepriekšādātāju Frederiku Mogherīnī. Tā, lai mēs varētu konstatēt, kā mūsu rīcība varētu kļūt daudz efektīvāk šai jomā jo mums jārīkojas daudz aktīvāk šajā ārkārtīgi sarežģītajā un traģiskajā situācijā attiecībā uz rohingu bēgļiem. Liels paldies! Efharisto, džinkuja. Liels paldies, saka priekšsēdētājs, paldies komisāru kungam. Esmu saņēmis septiņas rezolūciju projektus, debats līdz ar to par šo jautājumu ir noslēgušās, un EFDD un zaļo grupas, tāpat arī ALDE grupas, EKR eh, e un GOE un Tautas partija, kā arī sociālisti un demokrāti, ir iesnieguši šīs rezolūcijas. Es beidzu līdz ar to šīs debats un balsojums notiks pēc nākamā punkta apspriešanas, un tas būs 2012. witam państwa ponownie. kolejny punkt porządku obrad brzmi Priekšsādātājs. Nākamais darba kārtības jautājums ir diskusijas par